Man vispirms jāatvainojas mūsu priekšsēdētājs un birojā vārdā. Mūsu priekšsēdētāja kavēsies līdz desmit, eh, desmitiem. Viņai ir jāpiedalās komiteja priekšsēdētāju konferencē, un viņa mums pievienosies apmēram pēc stundas. Mēs atsāksim vakar pārtraukto mūsu komitejas sēdi. Un mēs. Transport du MIE avec. Un mēs uh, līdz ar to uh, nonākam pie uh, Eiropas komisijas EIC uzaicinājuma ziņo rezultātu paziņošanas un šis Eh, mehānisms tagad eh, darbojas pašreizējās daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Ir eh, runa par 2,2 miljārdu piešķiršanu 140 projektiem, kuri tika izraudzīti divos uzaicinājos. Uzaicinājumos pirms 2019. gadā Connecting Europe Facility transporta sadaļā un uh, un otrais attiecībā uz transporta blendingu uzaicinājumu. Kā jūs zinat, CFI uh, ir uh, paredzēts uh, infrastruktūras attīstībai, bet arī ir klimata mērķi uh, saiknē ar zaļo kursu, un šeit ir arī uh, Uh, liels akcents uz uh, dzelzceļu un arī uh, starp savienojumiem ostas, lidostas un nav aizmirsts arī, nav aizmirsti arī ūdens ceļi un upes kā transporta maģistrāles. Un tas viss sasaistās ar vides mērķiem, ko atbalsta parlaments un, protams, arī uh, komisija. Jūras transporta jomā uh, bija prioritāte uh, tiek dota uh, jauno uh, um, degvielu izmantošanai uh, īsas distances pārvadājumos. Vispirms došu vārdu komisijas pārstāvim Haralim Petersam. Lūdzu, jūsu rīcībā desmit minūtes. Merci, monsieur le président, euh, chers membres. Paldies, priekšsēdētāji, godātie komitejas locekļi. Pateicos par iespēju prezentēt šeit divus EIC uh, uzaicinājumus, uh, uzaicinājumus 19 uh, un blending instruments. Šī eh, prezentācija ir angļu valodā, tādēļ runāšu tālāk angļu valodā. Paldies par iespēju jūs iepazīstināt ar šo uzaicinājumu rezultātiem, kā jau norādīja Rikē kungs. Akcents ir likts eh, galvenokārt uz vidē draudzīgiem transporta veidiem un budžets. Tas tā tad uh, uh ir 2019. Uh, gada uzaicinājums uh, iesniegt pieteikumus, lai varētu pilnībā izmantot piešķirtos līdzekļus budžetā un arī vienlaikus tiek izmantota uh, Uh, blendinga instruments, lai nodrošinātu tajās jomās, kur ir lielāks tirgus elements pieejams, lai mēs varētu izmantot finanšu regulas dotās iespējas, uh, un tas ir novatorisks veids, kā izmantot budžetu. Kā jūs redzat no nākamā slaida, kas dod vispārēju pārskatu ir gandrīz 800 transporta pasākumu, un kā Rikē kungs norādīja, lielā eh, daļa no viņiem, eh, tātad no šiem pasākumiem eh, koncentrēs uz videi draudzīgiem transporta veidiem un arī ceļu, gaisa un ūdens transportu, un tāpat arī uh, drošību, ceļu satiksmes drošību un uh, autostāvvietām, un tas nozīmē, ka liela ietekme ir zaļajām kursām 23,1 uh, miljārds cef uh, finansējuma un gandrīz 50 miljārdi investīciju. Un mēs vēl strādājam pie 40 grantu līguma pabeigšanas. salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi, kad es uzstāju šai komitejā, mēs arī uh, esam sasnieguši labu progresu attiecībā uz budžeta izmantošanu, uh, ir piešķirti 100% un arī maksājumu situācija ir uh, ievērami ja uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, mēs tuvojamies 40%. Uh, attiecībā uz cefa Uh, uzaicinājumu. Mēs esam izraudzījušie 130 projektus visās dalību valstīs 94 projekti uh, Eh, par gandrīz 1 miljārdu un no kohēzijas viedokļa 36 projekti par 1,15 miljārdiem un kopumā tās ir investīcijas par 4,5 miljārdiem saskaņā ar zaļā kursa uzaicinājumu Tas ir vēl vairāk saistīts ar klimatu mērķiem nekā līdz, kas līdz šim. Tātad 85% investīcija ir vērstas uz klimatu mērķu sasniegšanu. Un arī uh, kohēzijas uh, sadaļa uh, dalība uh, valstīm uh, ir izdevies. Uh, vairāk pietuvieties uh, nacionālajiem uh, mērķiem nekā salīdzinot ar uh, Connecting Europe. Šeit jūs redzat uh, svarīgākos projektus, kuru finansējums turpinās 19. gadā. Tātad šeit ir Air Baltica, Real Baltica par 184 miljoniem, tāpat uh, Ziemeļ Baltijas koridors. Un Brennerā mm, tunelis, eh, Lionas, Turīnas un Sēnas eh, Lesko uh, koridors. Mēs šos projektus uh, nedaudz nostiprinām, bet mums ir arī ļoti liels šis projektu portfelis, vairāk nekā 130 un es eh, tad eh, izceļu eh, tikai šos, lai neaizmirstu pār robežu dimensiju un projekts, pie kā strādājam jau ilgāku laiku. Tagad par blendinga instrumentu. Mums jau ir paredzēti bijuši divi termiņi. Tad līdz kuriem uh, dalību valsts var iesniegt projektus, un mēs uh, koncentrējamies uz ērtēmēs un alternatīvām degvielām. Jau esam attiecībā uz ērtēmēs izraudzījušies divus uh, projektus par ērtēmēs uzstādīšanu rītošām uz vilcieniem ir uh, paredzēt 24 miljoni šim mērķim. Attiecībā uz alternatīvām degvielām ir 13 projekti par aptuveni 100 miljoniem eiro. Ir gandrīz 11 tūkstoši uh, elektriskās uzlādes punktu paredzēti, tāpat liels uh, skaits elektro uh, autobusu un uh, elektroautobusu depo depo un ir arī paredzēti autobusi ar alternatīvo kurināmo un kuģi ar sašķidrināto dabas gāzi. Un mēs strādājam pie zaļā kursa un ir vēl paredzēti turpmākie termiņi projekta iesniegšanai. Tātad jūs redzat uh, šā mēneša beigās uh, un vēl decembrī un nākamā gada mārtā ir noteikti šie dati datumi. Un attiecībā uz šo trešo terminu, termiņu mēs sagaidām diezgan lielu skaitu alternatīvās degvielas un e RTMS projektu, kur tiek pieprasīts līdz finansējums. Nākamajā slaidā jūs varēsiet redzēt konkrētus piemērus par to, ko līdz šim esam paveikuši. Šeit jūs redzat Čehijas republikas eh, dzelzceļu krustoja modernizācija par 25 eh, miljoniem eiro. Tālāk ETCS eh, uzstādīšana. Trešais bāzes līdz līmenis, otrais līmenis, to mēs uzstādām Vācijā, eh, Dānijā, Zviedrijā. Nu, šeit ir iekšzemes ūdensceļi un eh, investīcijas tajos, eh, tās mums ir pietrūkušas diezgan ilgi. Šeit ir runa par robežu starp Vāciju un Nīderlandi uz Reinas un arī uh, piekrāst naftes, uh, enerģijas piegādi, un uh, šeit ir investīcijas 11 miljonu apjomā. Alternatīvās degvielas šeit ir uh, runa par sašķirnētās gāzes terminālu uzbūvi Rostokas ostā un sagatavošanās darbi Uh, ostās, lai varētu izmantot alternatīvās degvielas. Īlingas uh, uh projekts, ko iesniegušas vairākas valstis. Uh, šeit ir runa par energo apgādi uh, ostās, un šeit piedalās 16 ostas apjoms 3,5 miljoni eiro. Tālāk par ITS un datiem arī transporta nozara ir jādigitalizē. Runa ir par automatizētu un uh, savienotu mobilitāti, uh, ceļu transporta jomā, un šeit ir runa par pasākumiem datu un datu līmeņiem. Un vēl divi piemēri. Viens ir saistībā ar uh, aviācijas transportu mēs nefinansējam lidostu jaudu, bet uh, savie uh, sadarbspēju. Šeit ir saikne dzelzceļš uh, aviācija. Šajā gadījumā tā ir Turīnas lidosta, kas ir mm, neliela lidosta Itālijā, un mēs vē, atbalstām uh, intermodalitātes eh, stiprināšanu un ir jāstiprina savienojumi dzelzceļš, aviācija, un eh, to atbalstām 12 lidostās eh, CEF ietvaros. Tālāk par drošām stāvvietām mēs strādājam, lai e, būtu pieejams lielāks skaits šādu drošu stāvvietu pārvadātājiem visā Eiropā. Šobrīd mēs palīdzam aprīkot sešas stāvvietas, paaugstinot drošības līmeni ar novērošanas kamerām un tā tālāk. Šeit ir 6 eh, miljoni investēti Nīderlandē. Un pēdējais piemērs ir elektromobilitāte, alternatīvā degviela. Šeit ir uh, 416 stācijas un 176 papildus stācijas vispārējā tiklā. Tātad lielas blīvums eh, eh, šim aprīkojumam Iberijas pussalā. 13 miljonus esam piešķīruši no savas puses. Tas ir pamatā zaļā enerģija un uh, izmantojam uh, šo blendinga instrumentu, lai līdz 2025. būtu miljons uh, uzlādes punktu un līdz 30. gadam 3 miljoni. Tātad tas ir tas, ko mēs esam paveikuši attiecībā uz 19. gada uzaicinājumu. Uh, CS un izmantojot arī šo blending instrumentu. Liels paldies par uzmanību un tagad atkal vārds jums priekšsēdētāji. Paldies, Eters kungs, tā bija e, ļoti interesanta prezentācija. Mēs redzam, kā e, politiskās vadlīnijas un budžeta norādes no vārdiem pārveidojas par darbiem. Un tagad mēs varēsim pāriet pie debatēm par šo jautājumu, un es vispirms došu vārdu koordinatoriem. Ikvienam koordinatoram būs trīs minūtes, un vispirms es dodu vārdu Marijanam Marinesko. Es tevi redzēju, Marijanu, es zinu, ka tu esi šeit, vārds tev. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Sveiters kungs, par jūsu prezentāciju! Man ir pāris jautājumi. Es gribētu zināt, kāds, kādas tad ir summas, kas vēl nav iedalītas. Un, un runājot par šogad, 2020. gadu, kādas ir summas. Un es vēlētos zināt, vai jūsu rīcībā ir informācija, kāds ir viss advancētākais koridors, kurš ir aprīkots ar RTMS. Eh, un cik ir pabeigts jau darba šo koridoru ziņā? Es gribētu zināt arī, vai pēdējā iepirkuma aicinājumā ERTMS projektiem bija nosacījums uh, lai sistēmas būtu interoperējamas. Un pēdējais jautājums attiecas uz nākošo finanšu periodu, kā jūs zināt. Un mēs pie tā strādājām kopā. Bija pieteikums komisijai sagatavot septiņu gadu plānu. Man ir jautājums, vai šajā virzienā ir kas paveikts? vai ir sagatavots kāds projekts un vai esat gatavs to uh, darīt zinām parlamentam. Paldies, Marinis Kukungs, nākošais runātājs no sociāla uh, demokrātiem. Uh, Deputāts Danielsens šķiet, vakar jūs nebijāt kopā ar mums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par visaptverošo prezentāciju redzu, ka neraugoties atsevišķām neskaidrībām pandēmijas dēļ, mums ir jāīsteno būtiskas investīcijas. Tas būs arī ļoti nozīmīgi, lai zaļinātu mūsu transportu, lai veicinātu starp savienojumību un lai varētu pēc krīzes atvesļot ekonomiku. Tāpat esmu gandarīts, ka projektu starpā ir daudz modālais transports Tas būs ļoti labs risinājums nākotnē un izšķirīgs, bet es vēlētos arī atgriezties pie alternatīvajām degvielām, jo pat, jā, dzelzceļš vēl aiz e, ir un paliek zaļš transporta veids. Nevis pasažieri pārvietojas e, pa dzelzceļu, ir jāzaļina viss transporta veidu, un tāpēc ir ļoti būtiski veicināt alternatīvo degvielu izmantošanu visos transporta veidos. Un es gribētu zināt, kāds ir jūsu skatījums uz termiņiem šim projektam? Es redzu, piemēram, finansējumu 11 tūkstošiem uzlādes punktiem, kad šie 11 tūkstoši uzlādes punkti sāks darboties. Tāpat arī mēs runājam par 3 miljoniem uzlādes punktu 30. gadā. Kā jūs domājat šo tempu pātrināt? Kad tas notiks? Tālāk runājot par RTMS. Vairāki Vairākus jautājumus jau uzdevā kolēģis Marinesko. Ļoti labi, ka mēs finansējam šo jomu, taču cik tālu ies šie finansējumie projekti un kad beidzot sāks darboties viens koridors ar visu šo sistēmu visā koridorā. Un visbeidzot, Par aviāciju runājot, jūs sacījāt, ka jūs neinvestējat eh, lidostu paplašināšanā, bet daudzmodā modalitātē. Bet, ja būtu zaļa aviācija, tad arī būtu vajadzība pēc zaļām aviācijas degvielām. Vai jūs nākošo periodu laikā esat iecerējuši projektus ar infrastruktūru zaļajām aviodegvielām? Paldies, Danielson kungs. Nākošais runātājs Jose Ramons Satjās no Riņu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties arī komisijai par eh, šo atlasīto projektu rezultātu finansēšanu un arī pār eh, to, ka daudz skār Connecting Europe eh, projektu, kur kopā ir 48 projekti transporta jomai. Tīpaši būtisks ir dzelzceļa jautājums, kur ir eh, svarīgi veidot savienojumus ar ostām, lidostām un pārobežu savienojumus, jo, kā mēs redzam, kā sekas eh, pandēmijas situācijai un ierastai situācijai ir ļoti būtiski savienojums starp Eiropas reģioniem, lai varētu uzlabot ekonomiku, kura šobrīd atrodas dramatiskā situācija. Un šajā sakarā mums ir jāveido starp savienot transporta sistēma gan pasažieriem, gan kravu pārvadājumiem. Un es gribu runāt par šo otro punktu jau. Uh, Eh, paldies Dievam, Eiropas centrs ir samērā labi savienots eh, eh, pasažieru pārvadājumiem, bet tā tas nav runājot par kraviem. Un tagad runājot par Eiropas austrumiem un dienvidiem, valstīs kā Bulgārija, Rumānija, šķiet, ka Bulgārijā ir aptu, aptuveni 6% no uh, IKP un dienvidu valstīs, piemēram, Spānijā, Eh, tas ir ļoti būtiski atrodoties pie Eiropas vārtiem, tāpēc, ka mē, tā kā mēs vēlamies eh, neveidot divātruma Eiropu un ir ārkārtīgi būtiski veikt strateģisko analīzi, ko, manuprāt, komisija nav ņēmusi vērā, piemēram, Spānijas un Gibraltāras eh, ostas gadījumā, kas ir ieejas osta Eiropā no Āfrikas puses un ceturtā Eiropas osta pre, preču apgrozījuma ziņā. Mums ir jāuzsver tas, cik svarīga ir interkonektivitāte un lai. Eh, pat ja komisija to eh, nenorāda kā stratēģisku punktu, mēs Spānijā uzskatām, ka to par ļoti būtisku. Mums ir arī jāapzinās, ka starp savienojumi ir vienlīdzsvarīgi gan centrā, gan arī galējos Eiropas punktos, un es gribētu, lai netiktu paredzēti samazinājumi e, šādiem projektiem, un arī kādi ir visspecifiskākie kritērija, jo e, iebraukšana no dienvidu puses Āfrikā, kā tas ir Alkesīras, Spānijā vai e, Eh, no austrumpuses, kā tas ir Bulgārijā, Rumānijā, šie savienojumi visos gadījumos ir ļoti svarīgi. Visos gadījumos mēs dzīvojam vienā Eiropā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Klaseram, un turpina priekšsēdētājs. Neviens nav pieteicies no ID grupas. Tālāk no zaļo grupas Čorāns Kufers. Uh, thank you very much. Uh... Paldies priekšsēdētāji Rikē Kungs. Paldies komisijai par prezentāciju. Pēdējo mēnešu laikā mūsu ambīcijas klimata jomā pieauga. Un tas ir pilnīgi pamatot, jo mums jāsaprot, kā pasaulē situācija ir satraucoša. Un jūs pieminiet uh, 85% CV projektu, kas būtu saistām ar klimatu pasākumiem, bet kā tad ir ar pārējiem 15%? Un vai jūs esat eh, apmierināti ar to, kā CF mērķis tiek saskaņots ar klimata ambīcijām un nevis ar eh, parastiem mērķiem, bet eh, pasaules mēroga ambīcijām un arī nesenās ambīcijas, kuras nosauc Ursula Fonderlajena savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā. Tāpat pieaugot intertransferabilitātes apjomiem un dzelzceļa, pieminot dzelzceļa projektus, vai jūs eh, pie, ieskaitat visas ilgtspējīgos transporta veidus, piemēram, autobusu transportu, citi ar autobusu, vai šie tiek iekļauti. Tāpat Vai mēs varbūt pārāk bieži koncentrējamies uz ļoti lieliem projektiem, kā tad ir mazākiem, kas var sniegt taustāms rezultāts? Varbūt jūs varētu pastāstīt E, kur tad ir e, slieksnis šiem mazākajiem projektiem, kurus varētu finansēt CF ietvaros. Un visbeidzot, tā kā mēs runājam par attīstību e, centrālajā austrum, dienvidu austrum Eiropā, vai pastāv briesmas, ka mēs varētu atkārtot kādas no tām kļūdām, ar kurām mēs saskarāmies Rietum Eiropā, kur bija ievērojams transporta emisiju pieaugums pēdējo 30 gadu laikā? un vai jūs piekristu, ka nevajadzētu investēt transporta projektos, kas paredzētu transporta radītu emisiju pieaugumu turpmākajos gados. Paldies! Es ar Ankuks, jā, tik tiešām es ceru, ka mums izdosies no tā izvairīties. Un tagad dodu vārdu uh, eh, ECR koordinatoram Robertam Zīlēm. Uh, yeah. Thank you, Dominic, and thank you, Harald Reuters, for your presentation. Uh, paldies! Es runāšu šoreiz latviski. Pateicoties tam, ka mums ir tehniskais atbalsts un iespēja izmantot vairāk uh, valodu komitejas sanāksmē. Tātad paldies, Reuter kungs, par jūsu mm, vienmēr profesionālo ziņojumu. Uh, man prieks arī par šo tenderu rezultātiem, kā tās uh, prioritātes tiek uzturētas, tā skaitā arī augstais dzelzceļa projektu līmenis, kas tiek atbalstīts. Un es ceru, ka tas arī būs uh, pamats, starp citu, droši vien pēdējam cefu uzsaukumam no šī daudzgada budžeta. Un līdzīgi kā mm, Marinesko kungs jau jautāja, kāda varētu būt šī summa, kas ir palikusi vēl neiztenderēta no šī daudzgada budžeta, būtu svarīgi to zināt. Uh, otrs aspekts, ko es gribētu jums jautāt, ir tas, kādi citi aspekti jums tenderējot šos projektus, piemēram, šo projektu vairāku lielo koridoru projektu, varbūt tās iespējamā novēlošanās vai TNT pamata eh, projektu novēlošanās, it īpaši ņemot vērā, piemēram, revīzijas palātas neseno ziņojumu, kurā faktiski visi šie projekti ir nokavēti. Eh, vai jūs to ņēmāt vērā, tenderējot šo projektu pašreizējo statusu, attīstību un tādējādi koriģējāt iespējamās eh, naudas summas, kas varētu tikt notenderētas uz šiem projektiem un varētu arī Eh, minēt eh, kādus piemērus, eh, ja, ja jūs to varat, protams, kādā veidā jūs vērtējāt šīs lietas. Kas attiecas uz Real Baltica projektu, kas man vienmēr, protams, ir būtiski, ir zīmīgi, ka šoreiz Polijas sadaļa arī šajā kopējā projektā ir iegūsi jūtamu finansējumu, kas ir laba zīme varbūt tiem, kurus apšauba, ka tā daļa, kas atrodas ārpus trijām Baltijas valstijām, šī projektā kavēsies, un, un tas tā ir laba ziņa. Visbeidzot, runājot par nākotni, Mēs, protams, zinām visi, ka mm, parlamenta pozīcija daudzgadu budžeta kontekstā attiecībā uz CEF fondu nākošajā periodā nav apstiprināta padomas līmenī. Tur ir apmēram 5 miljardi mazāk nekā tas bija paredzēts. Uh, ja gadījumā uh, sarunās ar parlamentu un padomu, kas tagad ir finiša taisnē, šis uh, rezultāts Pirms nerezultēsies iegūt visus šos 5 miljardus, vai jūs eh, aicinātu vai komisijas, teiksim, ietveros tad, kad komisija izskatīs nacionālos eh, noturības un atveseļošanās plānus no dalību valstīm, tās, kurām ir šie pārobežu projekti dzelzceļa jomā vai kādā citā jomā, aicināsiet izmantot viņiem pienākošos RFF, eh, tātad šī atjaunošās noturības fonda naudas līdzekļus arī šo projektu turpināšanu iekšēnē. Tajos gadījumos, kad CEF eh, tenderi nākošajā periodā nesniegs vajadzīgo naudas plūsmu, lai varētu šie projekti nekavēties vēl vairāk nekā tas ir bijis pašlaik. Tas ir sarežģīts jautājums dalību valstīm, bet vai jūs redzat šo iespēju kā komisijas iespējamo pozīciju sarunās ar dalību, valstu, dalību valstīm, kad viņas iesniegs šī atjaunošanās eh, un atveseļošanās, eh, noturības un atjaunošanas fondu plānus? Paldies! Merci, Robert. Paldies, Robert, un tagad es dodu vārdu pārējiem deputātiem, kuri vēlējās izteikties. Un lūdzu, iekļaujieties ik viens divās minūtēs. Vispirms eh, deputāte Kačevskā. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandrīz, ka komisija atbalsta mūsu ekonomikas, un mums ir eh, kritiski svarīgi projekti transporta atbalstīšanai un darba vietu atbalstīšanai. Un komisija arī uztver uzsver projektus, kas stiprinātu kombinētos transporta veidus e, kuri palīdzētu mazināt CO2 izmešu apjomus. Esmu e, gandrīt par investīcijām Polijā. Un uh, Pie mums ir eh, samērā daudzi projekti, piemēram, dzelzceļa eh, projekti Varšavā, Ščecinā, citās pilsētās, un var piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka viena lieta ir tas, ka finansējumi tiek novirzīti mazāk apdzīvotiem reģioniem un ar mazāk attīstītām infrastruktūrām Tāpat redzot to, ka piekarpat re, reģions nav saņēmis finansējumu, tas ir pārsteidzoši. E, mums ir ārkārtīgi svarīgs Vijā Karpatija koridors šajā reģionā, un man nav skaidrs, kāpēc šī reģiona projekti nesaņem finansējumu. Un vai tie neatbilst prasībām, vai tā ir polijas eh, valdības vaina? Vai eh, netika iesniegti pieteikumi? Es tomēr ceru, ka nākotnē mazākie reģioni un mazākie projekti arī tiks finansēti. Paldies, paldies deputātei Lukačevskai. Nākošais runātājs ir Boguslavs Liberatskis. Vārds tev! peut-être, oui, en attendant. Euh, en a... Gaidot eh, Liberatska kungu dosim vārdu Isaskunai Bilbao, ja Isaskuna jau ir pieslē, pieslēgusies. Isaskuna. Esmu šeit. Esiet sveicināti. Paldies, Dominika, tāpat tā arī paldies Reterskungam par sniegto informāciju un sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka kopumā mums izskaidrotie projekti atbilst prioritātēm. Un ļoti būtiska ir uh, uzsvara likšana uz uh, dzelzceļu jomu, kā arī alternatīvās degvielas. Domāju, ka dekarbonizēt un digitalizēt ir mūsu prioritātes. Tāpat mēs uzskatām būtiski iekļaut projekts, kas atbilst e, vietējām e, struktūrām un pašvaldībām. Ir jāpaveic iesāktie projekti maksimāli drīz, man šķiet, ka jau uz 30. gadu ir paredzēta termiņa. Tāpat ir projekti paredzēti pārobežu Eh, jomām, eh, piemēram, mums šādas problēmas ir eh, savienojumā starp Iberijas pussalu un pārējo Eiropas kontinentu, un tas ir tāpēc, ka pārējās dalībvalsts nepilda savus projektus. Mums ir sagatavot projektu uz kartēm, bet vēl aizvien pietrūkst mūsu rīcībā nepieciešamo rīku. Es domāju, ka še, pēdējo desmit gažu laikā mēs esam uh, Mums ir jā, nepieciešams Connecting Europe projektu pabeigšana, bet ir jāsasniedz trīs mērķi. Pirmkārt, jāpaturprātā eh, mūsu apņemšanās, jāpiedāvā stimuli, kas uh, to īstenošanai un jāparedz nepieciešami rīki. Un man ir jautājums Reuterkungam, vai jūs domājat, kā lai sasniegtu šos mērķus? Un izveidot šo globālo tīklu būtu noderīgi iekļauts nosacījumu principus līdzīgi, kā tas bija atvesļošanās plānā. Runājot pār aprits ekonomiku un vidas ambīcijām, uh, Tas ir pamatot un tāpat ir arī demokrātiski apsvērumi, jo pārvietošanās brīvība ir jāuzlabo un tai ir jābūt pieejamai visiem. Es domāju, ka tas ir vēl jo svarīgāk pēc Covid, ka mums ir nepieciešama šī mobilitāte, kura ir ir tik būtiska Eiropas projektam dalībvalstīm. Es gribētu dzirdēt no Reuter kungu sasaistā ar šo jautājumu. Paldies, Isas Kornai, vai Liberatska kungs ir tagad pieslēdzies? Boguslavu! Bien, mais on ne l'a pas vēl aizvien nav, tad dod vārdu nākošajam runātājam deputāts Jakunens. Deputāte Perkonēna. Klausāmies jūs. Uh, paldies, priekšsarētāji, paldies uh, Reuters kungam par jūsu prezentāciju. Bija eh, patīkam dzirdēt, ka šis uzaicinājums ir bijis sekmīgs. Šis investīcijas tiešām bija vajadzīgs Eiropā, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi parlamentam nodrošināt, ka nākamajā periodā mēs varam investēt vairāk šajos svarīgajos infrastruktūras projektos Eiropā, jo tik tiešām Eiropā pietrūkst šis, vi, šo viedo savienojumu. Un tas uzlabot arī konkurētspēju, bet, un arī klimatam tas nāk par labu. Reuters kungs. Jūs sacījāt, ka 85% no projektiem bija savā ziņā vismaz saistīti ar zaļo kursu. Iepriekšējā gadā bija daudz diskusiju eh, par šo pārmaiņu. Tagad mērķis ir 60% no projektiem vajadzētu palīdzēt eh, sasniegt zaļā kursa mērķus. Un bija daudz diskusiju par to, kā mēs pierādīsim to vēlētos noskaidrot no jums, kā šobrīd tiek veikts eh, pie jums projektu izvērtējums attiecībā uz klimata aspektiem. Merci beaucoup. Euh, est-ce qu'on a, on a pu... Paldies, un Liberatska kungs, vai ir pieslēdzies? Nē. Tādā gadījumā pirms dod vārdu Vēters kungam, arī es vēlētos uzdot pāris jautājumus. Pareizāk sakot, vienu jautājumu, vienu piezīmi. Uh, Eh, mans jautājums ir sasauts ar Zīles kungu jautājumu. Šeit ir runa par kredītu problēmu, jo eh, daļā no tiem nāktu no neizmantotajām summām. Un ja mums šajos divos miljardos ir, varbūt var nosaukt arī piemērs, kā Eh, kādās operācijās tie ir izmantoti. Un otrais, vairāk ne jautājums, bet piezīme, mēs redzam, cik eh, svarīgi ir dzelzceļa projekti visos projektos, ne tikai šajos eh, uzsaukumos, bet arī iepriekšējos, un mēs redzē, redzam to, cik svarīgs ir RTMS, tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, ar kur ir nopietnas problēmas, jo dalībvalsts un eksploatanti nevisai. Uh, centīgi turas pie šī temata, un mana piezīme esmu pārsteigts, ka tiek samazināti dzelzceļa aģentūras budžeta līdzekļi brīdī, kad mēs uzsakām, ka stiprinām dzelzceļa projektus, tā skaitā ir TMS, un ko komisija varētu paskaidrot šajā sakarā, kā tā sasaistā 1 300 eh, tūkstoši eiro samazinājumu projektam brīdī, kad tas ir tik ļoti vajadzīgs un gatavojot jau no budžetu. Liberatska kungs vai ir pieslēdzies? Nē, tādā gadījumā vai tar kungs dodu vārdu jums, lai komisija varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Thank you, chairman. Paldies, priekšsarētāji, paldies, Rikē kungs. Paldies komitejas eh, locekļiem par uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka e-, esam pateicīgi par iespēju ierasties šeit komitejā un informēt kārtējo reizi komiteju par to, kā tiek tērēti eh, CEF fonda līdzekļi šie lēmumi tika pieņemti jau daudzos gadījumos 2007. gadā, un mēs vēlamies turpināt šo pieeju, lai komitejai būtu sajūta, ka tai ir tieša iesaiste šos e, svarīgo programmu īstenošanā. Pašreiz 100% e, līdzekļi no CEF ir e, piešķirti 2016. gadā pēc pirmajiem četriem uzaicinājumiem. Bet, kā jūs pareizi norādījāt, Rikē kungs, Mēs sekojam katram no projektiem, rūpīgi pārbaudot to ar e, izpildu aģentūru. Un katru reizi, kad konstatējam, ka projekts nevar iztērēt e, piešķirtos līdzekļus, mēs piemērojam tādu principu, kas bieži vien e, šeit tika citēts, šis use it or lose it, tātad, ja naudu nevar izmantot, tad tā tiks pārdalīta respektīvi nauda zudumā neiet programmai, bet konkrētam projektam gan. Līdz ar to mēs 2019. gada uzaicinājumam varējām piešķirt, eh, pārdalīt, respektīvi, divus miljārdus, kas tiek piešķirti gataviem, lielā mērā gataviem projektiem, Un tu mēs piešķīrām šo naudu 130 projektiem, lai tos iztērētu līdz 2023. Um, um, gadam. Līdz ar to projekta gatavības stadija bija viens no svarīgākajiem atlases kritērijiem. Un mēs arī nevienmēr piešķīrām pilnu finansējumu, kas tika pieprasīts projektos, jo skatījām, e, kā līdz tam projektā tika tērēts e, finansējums, lai nezaudētu arī e, programmas kopējo virzības, virzību un progresu. Un, protams, tad bija jautājums, vai varētu būt vēl kāds uzaicinājums šajā gadā, 2020. gadā, kas ir pēdējais, kad varam eh, tādu izsludināt tērēšanai līdz 23. gadam. Un šobrīd, tā kā viss 100% ir piešķirts, viss ir atkarīgs tikai no pārdalīšanas iespējām projektiem, kas neiztērē visu paredzēto. Mēs paredzam, ka tā tas arī būs, Ar to es varu atbildēt arī Zīles kungam un Marinesko kungam. Bet pieejamās summas varētu būt ļoti nelielas. Ja mēs 19. gadā varējām piešķirt 2 miljārdus, tad šoreiz mēs sagaidām ļoti nelielas summas uz gada beigām, kuras varētu tikt apvienotas pēdējā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Uh, Mums nevajadzētu domāt miljardos, pat ne simtiem miljonu. Šeit varētu būt runa par dažiem desmitiem miljonu šim pēdējam uzaicinājumam. Līdz ar to mums ir jākoncentrējas uz tādu ierobežotu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Tāpat vēlos norādīt eh, to, ka Covid, protams, ietekmē eh, izpildes eh, fāzē esošo projektus. Eh, daudzos darbi ir apturēti. Un mēs saņemam informāciju, ka Covid dēļ zaudētais laiks daudziem projektiem ir divi līdz pat seši mēneši. Līdz ar to ar mūsu komisāru atbalstu mēs pieļaujām papildu elastīgumu līdz pat vienam gadam, lai uh, absorbētu šo covid ietekmi. Un Kofkungam arī vēlos norādīt, ka tik tiešām esmu izcēlis vairākas summas, eh, kas eh, tika piešķirti trūkstošajiem posmiem pārobežu eh, dimensijā, bet vēlos norādīt, ka tie bija tikai piemēri. Mēs neesam ieguldījuši naudu tikai šajos 5, 6 minētojos, bet mums ir portfels ar vairāk 800 projektiem, un šajā uzsaukumā 130 projekti saņēma finansējumu, un mazie projekti varbūt tikpat svarīgi kā lielie. Tātad Tas bija atbildot uz Marinesku eh, zīles un Kofu kungu jautājumiem. Tālāk tas, ko jūs priekšsēdētāji prasījāt, un arī Marinesku kungs un daži citi runātāji. Tad, kad mēs investējam eh, līdzekļus ERTMS sistēmā, kā es to parādīju arī ar piemēru savā prezentācijā, mēs īpaši izvērtējam augstāko standartu, kas ir šobrīd bāzlīnija 3, līmenis 2 un skatāmies, e, kā tas atbilst e, plānam e, par pārobežu sadaļām un ar koridoriem saistītām investīcijām. Šis īstenošanas plāns ir līdz 2023. gadam. Protams, mums ir arī pienākums līdz pat 2030. gadam pabeigt darbu pie koridoriem. To mēs arī aktīvi darām. Uh, jo kādā brīdī šis ieviešanas plāns ir jāpapildina ar nākamajām fāzēm, un lai mēs varam darīt tā, kā tik tiešām arī Nesku kungs norādīja, lai mums būtu koordinēta īstenošana visos galvenajos dzelzceļa koridoros. Tātad tas attiec uz ērtējumies, e kur Mēs tik tiešām priekšsarētāji kungs redzam, ka ir problēmas e, apgūt līdzekļus, veikt šīs investīcijas, bet pēdējo gadu pozitīvā attīstība ir tāda, ka mēs redzam, ka daudzas dalību valstis e, izlēma nomainīt tīklu pilnībā, kad Dānija, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Luksemburgā, Beļģija, bet arī lielākas dalību valstis tagad e, to dara. Vēlos īpaši izcelt lielās investīcijas ERTMS no kohēzijas fonda. Eh, tātad eh, tas ir iespējams pateicoties CEF un kohēzijas fonda finansējumam. Tad daudzi runātāji pieminēja alternatīvos degvielas. Jā, izmantojot šo blending facility finansējumu apvienošanas mehānismu, eh, līdzinējās divos termiņos esam saņēmuši pieteikumus vairāk kā 10 tūkstoši eh, uzlādes punktu izveidēji. Es piekrītu Daniels un sacītēm, ka ar to nepietiek. Mēs ar šo finansējumu apvienošanas mehānismu vēlamies nākamajam daudzgad budžetam eh, turpināt šo darbu. Tur jāskatās, ko mēs varēsim izdarīt. Protams, tas ietver arī jautājumu par ilgspējīgu aviācijas degvielu un arī krasta apgādi ar elektrību ostās un arī līdzīgi jautājumu risināšanu lidostās. Mēs esam gatavi to darīt un pakāpeniski palielināsim jaudu. Tad vēl divas piezīmes priekšsēdētāj kungs. Virkunens kundze un arī Kufkungs pieminēja 80% un šo pēdējā uzaicinājumā atbalstīto projektu pārbauda attiecībā uz to, cik lielā mērā viņi palīdz sasniegt, sasniegt eh, klimata mērķus. Drīz noslēgsies sarunas. Eh, mēs eh, vēram par klimata jautājumu atbalstīt šo vienošanos, ka CEF fonds 60% tiks pārbaudīts attiecībā uz klimatmēģu sasniegšanu. Tas ir diezgan liels eh, eh, īpatsvars. Bet man prieks, ka parlaments komisija un padomu varēja par to vienoties, jo mums ir pieredze, eh, mēs apzināmies, ka mēs veicam investīcijas tur, kur tas ir nepieciešams. Iekšzemes ūdeņi, alternatīvā degviela, starpsavienojamība. Uh, Kāpēc nav 100%, kā Kufkungs jautāja, jo mums ir investīcijas, piemēram, arī tādās sistēmās kā datu vākšana, eh, RTS, savstarpējā savienojumība, un šobrīd eh, nav pieejama metodika, eh, lai ļautu to 100% nostādīt uz klimata um, posmu. Um, piemēram, ir investīcijas arī ceļu eh, satiksmes drošībā, lai uzlabotu uh, sauszemes ceļu eh, drošību. Tas arī neiet 100% klimata virzienā. Līdz ar to 85% šis rādītājs ir tāds, ar ko varam lepoties, jo tas ir augstākais, kāds jebkad ir sasniegts Eiropas Savienības programmā. Es domāju, mēs varam lepoties ar tik mētiecīgu investīciju veikšanu. Un pēdējais punkts. Marinesku kunga eh, jautājums par plānošanu nākamajiem septiņiem gadiem. Tik tiešām, kā Virkunens kundze un Marinesku kungs zina, saruna iznākums bija tāds, ka ir nepieciešams daudzgadu plānojums. Un tikko tiks noslēgta vienošanās sarunās, trialogos, kas vēl tikai būs, tad ir paredzēts, ka komisija pieņems deleģēto aktu, kur būs paredzēts plāns pirmajiem trim gadiem. Mēs labprāt atgriezīsimies šajā komitejā priekšsēdētāji, lai informētu jūs un, protams, arī tiešā veidā atbildīgos refer referentus par CEF. Būsim gatavi sniegt informāciju un nodrošināt labu saskaņotības ar to, ko dara komiteja un to, ko dara mēs. Uh, Eh, paldies! Es neiedzinājos RF sarunās un Bilbao kundas uzdotajās jautājumos. Tik tiešām, ja aptrūktos finansējums, salīdzinot ar to, ko vēlas parlaments, tad mums būs jāstrādā pie uh, eh, RF un uh, eh, CEF savien, savietojamības un investīju. Paldies, priekšsēdētāji! Merci beaucoup, monsieur Viters. Bon, je pense que Paldies, Sēters kungs. Domāju, ka jūsu izklāstītā informācija ir ļoti svarīga, jo arī tas piešķirs e, zināmu miesu mūsu veiktā darbā e, struktūrai. Tas parāda to, ka mēs ne tikai gatavojam tekstus, bet pēc tam redzam, kā šis darbs īstenojas dzīvē. Un arī Eh, vides aspekti ir eh, tiek ņemt vērā. Es domāju, ka eh, šī stunda, ko pavadījām kopā, ir ļoti noderīga mūsu komitejas locekļu garstāvoklim. Man tikko es uzzināju, ka kolēģi Delito neieradīsies, viņa jūtas slik, Delī kundze nevar ierasties, tas nav covida dēļ. Uh, bet neraugoties uz visu, mēs tomēr šo sēdi beigsim kopā, un tagad mēs pāriesim pie darba kārtības otrā punkta, kas ir viedokļa apmaiņa par. Grozījuma apmaiņa par Eiropas dzelzceļa gadu. Un Mūsu referente Anna Deparnē pa brīdim ir pieslēgusies, brīdi nav. E, viņa mēģi, e, viņa pēc vienošanās ar viņu mēs e, sāksim prezentācijas uzklausot ēnu referentus. Nerikai kungs, esmu šeit, tā Deparnē kundze ļoti labi, jūs esat klāt, jūs esat pieslēgusies laicīgi. Un jūs tagad varat trīs minūšu laikā, kā referente, izklāstīt mums savu ziņojumu uh, šo trīs minūšu laikā. Anna, vārds jums paldies, uh, Rikē kungs. Es pāriešu uz vācu valodu šo trīs minūšu laikā. Dāmas un kungi, ēnu referenti un komisijas pārstāvu pasaules mēroga kustība klimata pārmaiņu apkarošanai liek mums domāt par to, kā mainīt mobilitātes ieradumus un domāt par būtisku satiksmes un transporta veidu izmantošanas e, maiņu, lai sasniegtu klimata mērķus. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, ka 2021. gads ir pasludināts Eiropas Savienībā par Eiropas dzelzceļa gadu. Es vēlos pateikties par daudzajām labajām idejām, ko kolēģi un ēnu referenti e, ir man iesūtījuši. Daudzos jautājumos esam vienisprātis. Dzelzceļam ir jāsaņem arī turpmākā attīstība Eiropā. Parlamenta nostāja ir ļoti um, plaša un stabila la, ar mērķi doties trialogu sarunās ar spēcīgu mandātu, lai uh, ātri sasniegt mērķus. Man liels prieks, ka interese par Eiropas dzelzceļa gadu ir ļoti liela. Man tiek uzdoti milzīgs daudzums jautājumu ļoti daudz, kas tiek sagaidīts, interese arī ir ļoti liela lai koncentrētos 21. gadā uz visu iesaistīto pušu līdzdalību. Dzelzceļš ir mugurkauls mūsu pārmaiņu procesam eh, satiksmē un transportā, un arī vēsturiski dzelzceļš ir bijis veiksmes stāsts Eiropā, un veiksmīgai transformācijai ir nepieciešams arī eh, pārlikt pasažieru un kravu plūsmas uz dzelzceļu, un tas būs ļoti svarīgs. Baltajā grāmatā no 2001. gada mēs jau redzējām eh, idejas šai jautājumā, ne visi mērķi ir sasniegti, tāpēc izmantosim šo 21. gadu, lai tik tiešām uzsāktu diskusijas augstākā mērķī un sasniegtu mērķus. Es vēlētos ar jums eh, drīzumā jau runāt par tādu kā renesansi dzelzceļā Dzelzceļa gads būs eh, kā tāds eh, gads, kad varam eh, dot tādu stimulu, grūdienu, lai virzītu uz priekšos jautājumus, kurus esam kavējuši zinām laiku. Mums jādomā arī par pārobežu aspektu, pārstāt domāt nacionālās tādās normās. Mums ir jāskatās arī par lielā ātruma tīklu attīstīšanu, šo ātrgaitas gaitas risinājumu, ir nepieciešams virzības priekš digitalizācijas jautājumu, ir jārisina problēma saistībā ar trūkstošajiem posmiem, it īpaši pārobežu kontekstā, tam ir milzīga ietekme uz tīkliem kopumā, un tas saistīts arī ar reģionālo attīstību. Pandēmijā esam pieredzējuši to, ka dzelzceļš joprojām ir kā mugurkauls un var balstīt veselu sistēmu. Tāpēc man ir liels prieks, ka kolēģi ir atbalstījuši manu grozījumu finansējumu palielināšanai Eiropas dzelzceļa gadam. Eh, mums tik tiešām eh, jācenšas atbalstīt eh, dzelzceļa svarīgo lomu. Mums ir, protams, jāpatur prātā kopējais mērķis, un galu galā tas ir tas, kas interesē cilvēkus efektivitāte jāuzlabo, pasažieru tiesības jāaizsargā, intermodāla pieeja jāsaglabā un biļetēm jābūt vienkārši nopērkamām. Mums un parlamentam ir svarīgi, lai šis dzelzceļa gads tik tiešām būtu pamanāms. Pašās dzelzceļa stacijās, piemēram, kas daudz kur var tikt eh, definēt kā kultūras vietas, un mums ir prieks, ka ir atkal eh, atsākusies kustība saistībā ar nakts reisiem. Nu, un tik tiešām, lai būtu visur redzams, eh, ka ir šis dzelzceļa gads, eh, mums ir ar mobilitātes uzlabojumiem jāpierāda, ka Eiropa ir tā, kas savieno. Un es ceru, ka tas mums arī izdosies ar jaunu maršrutu atvēršanu. Es atvainojos, ka mazliet kavēju man atvēlēto laiku, pārsniedz to mums ir, protams, arī jāveicina kultūras procesus, lai Eiropieši sāktu domāt, eh, kā varētu izskatīties mobilitāte nākotnē un cik liela loma varētu būt dzelzceļam. Vienlaicīgi mēs vēlamies izmantot šo brīdi, lai politiski koncentrētos uz nākamajiem soļiem, nākamajām investīcijām. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar lielisko eh, ēnu referentu komandu. Paldies! Jā. Labi. Paldies! Tiešām, nu, laiks tika izmantots pilnībā. Tagad vārds Lukaševskas kundzei, kura pārstāv kolēģi. Jā, kolēģi Bārbara Tālere lūdza, lai es aizstāju viņu, un viņa vēlas norādīt, ka pēc pirmā konsultācija raunda politisko grupu pozīcijas turpinās un cerams, ka darbs šādā gaisotnē arī turpināsies. Tomēr ir arī virkne neatrisinātu jautājumu, piemēram, vai varam ietaupīt tik daudz CO2 izmešu ir Eh, daudz iemesli, kādēļ eh, dzelzceļi nedarbojas optimāli, un šeit ir arī iekšēji iemesli. Dzelzceļa gads būtu ļoti pozitīvs pasākums, un jācenšas pārliecināt visi, ka dzelzceļš ir videi eh, ļoti draudzīgs transporta veids, bet jautājums paliek, kādēļ dzelzceļa potenciāls netiek pilnībā izmantots, kādēļ dzelzceļa nedarbojas tik efektīvi kā ceļu transports un kādēļ dzelzceļa pakalpojumi ir tik dārgi. Varbūt šeit ir runa par protekcionismu, ko īsteno dalību valstis. Un ir arī tādas um, it kā sīkas problēmas, piemēram, gaismas signalizācija uz dzelzceļa sastāviem. Ir arī citi tehniski iemesli, par kuriem runājam jau 20 gadus, un tie vēl nav atrisināti. Uh, un ir citi tas problēmas, ar ko citi satiksmes e, veidi nesaskarās. Un tiešām būtu labi, ja šajā Eiropas dzelzceļa gadā mēs varētu pievērsties e, svarīgākajām problēmām e, tieši kā likumdevēji. Un mūsu ēnu referenti ir gatava turpināt sadarbību pie šiem jautājumiem. Paldies Elizabetei! un sociāla demokrātu vārdā Īsmāls Ārtuks, kurš arī uh, ir gatavs uzstāties. Hallo, Ismail, bist du da? No nicht? Ismail, vai tu esi, vai nē? Hi, hi colleagues, uh, good morning, all together. Thank you, Dominik. Paldies, Dominika, paldies visiem kolēģiem un referentei par auglīgo sadarbību un Nākamā un cerāms pēdējā ēnu uh, referents sanāksme notiks šodien. Mēs zinām, ka tad, kad komisija ierosināja organizēt Eiropas dzelzceļa gadu, situācija bija ļoti atšķirīga no tās, kas ir šobrīd. Nu jau septīto mēnesi plosās globālā Covid pandēmija Eiropā Un uh, mums ir uh, jāpasaka liels paldies dzelzceļa nozarei, tā darbojās uh, efektīvi, un tā bija viena no svarīgākajām transporta nozarēm visā krīzes laikā. Uh, tās darbinieki strādāja arī ļoti sarežģītā situācijā, bet tika nodrošināta pastāvīga preču un medikamentu piegāde. Runājot par kompromisu grozījumiem, to mēs, tos mēs apspriedīsim vēlāk eh, šodien, bet uh, palūkojoties uz ierosinātiem kompromisa grozījumiem, daudzas sociāldemokrātu prioritātes ir iekļautas konkrēti dzelzceļa nozara sociālā dimensija un arī par darba apstākļu uzlabošanu šajā uh, nozare. Ir svarīgs finansējums, investīcijas infrastruktūrā un mēs liekam akcentu uz pārēju uz dzelzceļa uh, transportu, shift to rail. Un es domāju, ka kopumā mēs komisijas priekšlikumam esam devuši uh, vēl uh, labāku saturu. Un šis dokuments varētu būt kā izējas uh, punkts uh, pēc pandēmijas pasākumiem dzelzceļa eh, sektorā, un es tiešām ar necet, nepacietību gaidu iespēju pabeigt darbu pie šī dosie kopā ar ēnu referentiem. Paldies, Ismail! Tagad es pats sev dodu vārdu, kā arī ņū grupas ēnu referentam. Vispirms vēlos pateikties referentei par veikto darbu. Un pēc mūsu pirmās uh, sanāksmes eh, tika apkopoti ierosinājumi uh, un dažādie viedokļi, jo nebija tādu lielu domstarpību uh, grupu starpā. Mēs visi atbalstām dzelzceļu. Uh, un uzskatām, ka tam ir svarīga loma, spēlējam ekoloģiskās pārējas jomā un arī ir ļoti nozīmīga sociālā dimensija. Līdz ar to darbojāmies konsensa gaisotnē un ceru arī, ka šo pēcpusdienu paredzētā sanāksme varbūt arī būs pēdējā un ka vienosimies tajā par kompromisiem. Runājot par uh, komisijas lēmumu un mūsu uh, saistīto ziņojumu. Tā tad ir runa nevis par to, ka mums savā starpā būtu jādiskutē par to, kā uzlabot uh, dzelzceļa nozares situāciju attiecībās ar pilsoņiem un, un otrādi. Par, pie tā jau mēs strādājam neatlaidīgi, kaut arī vēl daudz kas ir veicams, bet runa ir par to, ka šis gads būtu paredzēts, lai popularizētu dzelzceļu un lai Eiropas Savienības institūcijas veiktu saziņu ar dzelzceļa nozari, ar iedzīvotājiem un ir arī jācenšas apko, apvienot dažādas iesaistītās puses šai nozarei un pievērst sabiedrības uzmanību šai uh, satiksmes nozarei, un mēs uzskatām, ka tas ir nākotnes transports, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir, pal paliks tikai pagātnē. Un ir ļoti svarīgs arī kultūras aspekts šeit ir, uh, varētu teikt, dzelzceļa kultūra, kas ir uh, skārusi visu mūsu kontinentu, un tieši mūsu kontinents uh, ir radījis uh, dzelzceļu, un mums joprojām ir vadošā loma pasaules mērogā šīs nozars attīstībā, šajos pakalpojumos, un tādēļ būtu uh, kopīgiem spēkiem jāpopularizē šīs vēsturiskais transporta veids, kam ir vēl lielas nākotnes iespējas un būtībā neesmu pat uh, dzirdējis uh, dzelzceļa pretiniekus vai tos, kam tas būtu vienaldzīgs. Un es domāju, ka finansējums būtu jāpalielina, jo šobrīd iznāk no diviem miljoniem trūs 300 tūkstoši katrai valstī, un, piemēram, tādā valstī kā Vācijā šo summu neko daudz nevar panākt. Tādēļ būtu nepieciešams lielāks finansējums. Un kā arī norādīja Ismails, arī Eh, sabiedrība būtu jāiesaista, jo eh, iedzīvotāji ir ne tikai dzelzceļa pakalpojumu izmantotāji, bet var arī aktīvi eh, rīkoties un dot savu ieguldījumu nozars attīstībā. Vēlreiz liels paldies referentei! un ceru, ka varēsim jau šo pēcpusdienu vienoties par kompromisa grozījumiem, jo mēs visi ejām vienā virzienā šai jautājumā. Šķiet, ka no ID un ECR grupas neviens nevēlas uzstāties. Tagad vārds Dalī kundze goe grupas vārdām. Jā, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Mēs esam ļoti pateicīgi Annai par darbu pie šā ziņojuma, par ļoti inkluzīvo un konstruktīvo pieeju, kas tika iztenot ēnu referentu sanāksmē. Arī mūsu gadījumā vairums mūsu grozījumi ir ņemti vērā un ir bijusi tiešām ļoti konstruktīva pieeja darbam. Mēs, eh, protams, nepiekrītam tam, ka būtu jāatbalsta dzelzceļa nozares liberalizācija, bet citā, citās jomās ir tiešām liela iespēja popularizēt dzelzceļu kā ilgtspējīgu nozari, kas arī nodrošina nodarbinātības attīstību. Ziņojumā ir uzsvērts, ka ir jāveido teritoriālie starpsavienojumi ar sekundārām līnijām, un tas ir ļoti svarīgi, un e, šeit e, ļoti daudz, kas arī ir paveikts attiecībā uz kompromisiem ēnu referents sanāksmē un kā Anna norādīja, ir arī jāatdzīst dzelzceļa vēsturiskā nozīme Eiropas labklājības veicināšanā un šis vēsturiskais mantojums ir jāsaglabā, jāsaglabā Eiropas kolektīvā atmiņa. Un es uzskatu, ka jāiesaist arī dzelzceļa darbinieku arotbiedrību šai uh, Uh, jomā, jo viņu cīņa par savām tiesībām ir uh, devusi uh, ieguldījumu kopējā kustībā par strādnieku tiesību aizsardzību. Un tāpat ir svarīgi arī uzlabot darbinieku situāciju, darba apstākļus, īpaši pēc covida laikmatā, lai uh, nebūtu tādu uh, slikti apmaksātu nedrošu darba vietu. Tāpat ir jāpārvar arī struktūrālie šķēršļi, kas mazina nozares darba efektivitāti un dzelst. Eiropas dzelzceļa gads ir jāsasaista ar jautājumiem, par ko diskutējam šajā komitejā, piemēram, pārobežu starp savienojumiem dzelzceļa. Uh, Eh, jomā un tāpat eh, jāvēršās pret finansējumu samazināšanu eh, dzelzceļa nozarei. Protams, ir citas grupas, kas cenšas nepieminēt citu citus transporta veidus, bet es domāju, ka tā būtu iespēja pāriet no aviācijas transporta uz dzelzceļa transportu. Un vēlreiz liels paldies Annai par veikumu un tiksimies šopēc būs dien otrajā ēnu referents sanāksmē. Paldies Dalīkundzei! Un tagad došu vārdu eh, deputātiem, kur lūguši vārdu. Mēs, diemžēl, kavējamies, pat ja tas eh, jūs varētu pārsteigt. Diezgan daudzi deputāti ir lūguši iespēju uzstāties, un tādēļ es eh, atgādina, ka katram ir viena minūte un lūdzu nepārsniedziet šo laiku, jo pretējā gadījumā tas negatīvi ietekmēs uh, debats par nākamo punktu. Jā, viena minūte nav daudz, bet, nu, jūs eh, noteikti protat būt lakoniski un pateikt galveno. Un tagad vārds Novakova kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties uh, eh, referentē, nē, nu, referentiem par veikumu. Es domāju, ka katram gadam būtu jābūt dzelzceļa gadam, un mums jāsaglabā šī virzība, šis Uh, pātrinājums. Tas ir vidē draudzīgs transporta veids. Un mums ir jāstrādā pie marketinga vai popularizācijas. Protams, piešķirtais finansējums būs nepietiekams, lai to paveiktu. Uh, Tomēr es uzskatu, ka tā ir laba iespēja sākt pārdomas par uh, šo jomu. Ir labas iniciatīvas atsevišķās valstīs, piemēram, nakts vilcieni, vietējās nozīmes vilcieni. Un mums būtu jāpāriet no vārdiem uz darbiem un jāpiešķir uh, atbilstošs finansējums gan dzelzceļa aģentūrai, gan trūkstošajiem savienojumiem Eiropā ir nepieciešams 1,5 miljārdi Eiropu, lai uh, šos trūkstošos posmus uh, izveidotu un uh, mums ir mūsu vārdiem jāsaskan ar darbiem. Paldies, Novakova kungs, tagad Danielsen kungs sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies! Vēlos arī pateikties referentei par veikumu. Būšu lakonisks, kā jau um, mūsu grupas uh, ēnu referents norādīja, mēs atbalstam šo ziņojumu, atbalstam prioritātes piešķiršanu dzelzceļam un uh, Uh, darbinieku situācijas uzlabošanu, bet uh, vēl viens punkts, kas, manuprāt, ir svarīgs. Tā tad jāpadomā par biļešu tirzniecību. Ja, teiksim, uh, ir pārvadājumi starp lielām pilsētām visā Eiropā ir jābūt vienotai biļetei pieejamai, uh, jo pretējā gadījumā nebūs tāds vienotā pārobežu dzelzceļa tīkla. Ir jānodrošina iespēja no uh, pār, aizbraukt no izējas punkta līdz galamērķim bez jebkādiem šķēršļiem. Un tātad mums tiešām ir jāpanāk šīs vienotās biļetes dzelzceļā. Paldies, Bilbao Izaskons kundzei vārds. Sí, gracias. Eh, potenciales. Paldies priekšsēdētāji, dzelzceļš ir ārkārtīgi būtisks rīks cīņā pret klimatu pārmaiņām. Mums ir jāatbalsta šīs viņa filozofija. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir jāpadara pievilcīgāks ar vairāk piedāvājumu, ar vairāk pakalpojumu un arī uh, Tas eh, ir nozīmīgi eh, šajā jomā, lai pabeigtu darbu pie pamat eh, infrastruktūrām. Tas ir ļoti būtiski TNT ietveros. Šeit ir jāņem vērā ir investīcija apņemšanās, kā arī dzelzceļa pakete, kas ir viens no veidiem, kā mazināt fragmentāciju e, Eiropas tirgu tālāk. Dzelzceļa nozare ir labs avots izaugsmei Un šeit ir nepieciešams eh, izlēmīgs atbalsts. Tie ir eh, pamatrīki, lai varētu izmantot visu vilcienu potenciālu, lai veicinātu transportu, kas mums ir tik ļoti nepieciešams Eiropā. Treškārt, mums ir jāņem vērā arī sociālā un tehnoloģiskā attīstība, lai varētu uh, arī veikt ieguldījumus virzienā no lejas uz augšu. Un visbeidzot, ņemt vērā vietējās reģionālās eh, pašvaldības, kas ir ļoti nozīmīgi spēlētāji šeit un tādu paliks nākotnē. Un šajā sakarā mums ir. Uh, E, arī e, jāatbalsta pilsētu transporta iekļaušana šajā ziņojumā. Parce qu'ils ont réussi l'exploit d'interpréter à la fois à débit euh, très élevé. Paldies tulkiem, kuriem izdevās iztulkot ļoti ātru runu bez attēla, e, saka priekšsēdētājs. Tulki piekrīt, un tagad dodu vārdu deputātei Lukačevskai. Paldies! lai varētu pilnībā izmantot dzelzceļa nozares potenciālu, mums jāatceras, ka dzelzceļš ir domāts pasažieru pārvadājumiem, un pasažieri jārosina izmantot dzelzceļa pakalpojumus. Tas ir videi draudzīgs transporta veids, bet tam jābūt pietiekam uzticamam, jābūt pietiekami labiem savienojumiem, ja ir jāpārsēžas. Uh, Un arī ir jāievēro pasažieru tiesības vismaz tādā pašā līmenī kā aviācijā un ceļu pārvadājumos. Es arī domāju par kompensāciju izmaksu un dzelzceļš jāpied, jāpadara pieejams pasažieriem, kuri dzīvo attālos reģionos. 2021. gadam jākļūst par dzelzceļa gadu, bet uh, uh, jādomā noteikti par pasažieriem. Garsijam Joza. Paldies, priekšstādātāji, kad mēs uh, iepriekšējais diskutējām par šo jautājumu. Es runāju par to, ka dzelzceļš jābūt pieejams visos reģionos un visiem uh, pasažieriem un ka ir jābūt uh, viedākam, zaļam un nediskriminējošam dzelzceļa modelim. Ja mēs tiešām vēlamies atbalstīt dzelzceļu, tad ir jābūt tiešām saistošām prasībām attiecībā uz TNT ir jāizveido turpmāk uh, kravu pārvadājumu koridori, jāsaskaņo administratīvās procedūras, labāk jāpārvalda satiksme pārobežas eh, reģionos un jāsaskaņo šī nozare ar tirgus prasībām. Un varbūt būtu padomē jāatgādina, ka jāpalielina finansējums tām Eiropas programmām, kas sasauc dzelzceļa nozari. Vai Liberātska kungs ir gatavs uzstāties vārds jums? Mr. Liberatsky, please press the speak button. Uh, on that gaidot, kamēr uh, šis uh, savienojums sāk darboties. Tagad vārds Lēlai Šaibī, kura sēž šajā zālē. Labdien, priekšsēdētāji, kungs! Es uh, gribēju paust gandarījumu par to, ka tāda vienprātība valda šajā zālē attiecībā uz dzelzceļu nozīmi starp politiskām grupām, lai veicinātu kravu un pasažieru pārvadājumus. Uh, Tāpat mani priecē tas, ka notiks Eiropas dzelzceļa gads, kas pievērsīs sabiedrības uzmanību šai nozarei, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka tā būs tikai tāda komunikā, būs tāds komunikācijas pasākums, jo, diemžēl, realitāte nevienmēr ir tik rožaina. Trīs gadu desmitus šī nozara tiek atvērta konkurencē, ir četras dzelzceļa pakotnes, kas ir nodarījušas lielu kaitējumu dzelzceļām. Minēšu konkrētu piemēru. Francijā 2000. gadā 52 tūkstošu tonu kravu uh, Uh, pārvadāja pa dzelzceļu, tagad tie ir tikai 32 miljoni tonu, tātad samazinājums par 40%. Nepietiek tikai izsludināt dzelzceļa gadu, bet ir jāaptur liberalizācija šajā nozarē, un es ceru, ka šie svarīgie eh, elementi parādīsies arī uh, ziņojumā. Boguslau, uh, eh, Liberātska kungs, vai tagad mēs varam uh, Uh, šo pieslēgumu nodrošināt, diemžēl nē. Uh, uh, Veratāks, kas ir, nu, kas sēž šai zālē. Es atvainojos. Yes, thank you. Paldies. kā ēnu referente reģionālās attīstības komiteja, es uzskatu, ka šis dzelzceļa gads sasaucas ar uh, Uh, mūsu mērķiem, zaļo kursu, un tas ir uh, svarīgs mūsu reģioniem kolēģi, piekrīt kolēģiem no sociāldemokrāta grupas, tiešām referenti ļoti labi strādā, un mums jāpievērš uzmanība arī to, kā uzlabot sadarbību starp uh, vietējām pašvaldībām un valstu valdībām, jo ir uh, reģioni, kur tiešām dzelzceļa pakalpojumu pietrūkst, un uh, mums ir jāpievērš uzmanība tieši šim aspektam. Paldies! Paldies! Es, eh, esam pabeiguši uzklausīt deputātu uzstāšanās. Tagad vārds komisija Elizabete Vērnere no DG Move. Paldies priekšsēdētāji, pateicos referentei un deputātiem, kas pauda atbalstu tiešām dzelzceļu nozarē attīstās un daudz kas tiek sagaidīts. To gaida gan deputāti, gan ministri, gan iedzīvotāji. Mēs gaidām, ka tiks pieņemts šis priekšlikums, pasludināt 2021. gadu par Eiropas dzelzceļa gadu. Mēs ceram, ka tas notiks raiti, bez kavēšanās. Tāpat laikā mums ir jāatzīst, ka Covid ir ietekmējis sagatavošanās procesu. Mm un uh, būtu jāparedz uh, zināma elastība projektiem 2021. gada sākumā, tas būtu vēlams. Ir skaidrs, ka dzelzceļa nozarē ir daudz politisko mērķu un Eiropas dzelzceļa gadam ir jābūt atvērtai programmai, lai varētu apspriest dažādu šī dzelzceļa nozars aspektus, un mēs uh, ceram, ka spēsim pātrināt pārmaiņu procesu, varam sagatavot tiesību aktus, varēsim runāt par to īstenošanu, par dzelzceļa darbību diskutēt, un tāpat ir jāveic popularizēšanas pasākumu, lai vērstos uh, Uh, ne tikai pie parastiem sadarbības partneriem, bet lai uh, mēs runātu ar visiem Eiropas reģioniem. Tāpat ir jābūt realistiem, apzinoties, ko var panākt tikai vienā gadā un nav atsevišķa budžeta, jo saskaņā ar budžetu, ar komisijas priekšlikumu jāizmanto pastāvošo programmu iespējas. Bet mēs vēlamies izmantot šo iespēju, un es vēlos to uzsvērt, arī pēc uh, Covid uh, krīzes un uh, jādomā par Eiropas uh, mērķiem, un tas varētu būt katalizators, kas palīdzēs sasniegt mums izvirzītos politiskos mērķus. Un uh, vēl uh, par finansējumu sasaistot to ar iepriekšējo diskusiju būtu tiešām vēlams, lai uh, varētu atcelt uh, paredzētos budžeta uh, samazinājums Eiropas dzelzceļa aģentūrai, jo šobrīd uh, finansējums ir paredzēts uh, mazāks nekā iepriekšējā gadā, un uh, būtu šie samazinājums jāceļ, bet ir jāharmonizē dzelzceļa tīkls Eiropā, tas varētu samazināt izmaksas un padarīt darbu efektīvāku. Un, uh, Mm, tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu dzelzceļu modernizāciju un e, saist, saikni ar e, citām transporta sistēmām, lai tas būtu e, drošāk, tā drošākā nozare. Uh, Un, eh, ja mēs eh, spēsim sasniegt izvirzītos mērķus, kā tas ir eh, teikts paziņojumā par zaļo kursu, ja mēs pār, spēsim novirzīt kravas no ceļiem uz dzelzceļu, tad mēs varēsim daudz labāk izmantot uh, pastāvošās jaudas, un tādēļ mums ir uh, jāuzlabo dzelzceļa darbs salīdzinot ar šodienu, un tā mēs varēsim izmantot pilnībā mūsu rīcībā esošo potenciālu. Paldies! Uh, Liberāska kungs izmisīgi vēlreiz mēģina mums pievienoties, un Liberāska kungs, vai esat kopā ar mums, Boguslava? La Pologne ne répond plus. Polija vairs neatbild. Liberatska kungs, vai jūs mūs dzirdat? Lūdzu, piespiediet pogu. Mr. Liberatsky, please press on the speak button. Cīm redzot, situācija ir bezcerīga, bet eh, ja Liberātska kungs pievienojas mums uh, pa video, tad, tad uzreiz dosim viņam vārdu. Hallo, hallo. And what are you doing? What the hell are you doing now? Mr. Liberaski, we can see the. Uh, please put the front camera. We could see. Liberātska kungs, lūdzu, ieslēdziet otru kameru, jo šobrīd mēs redzam tikai jūsu rakstām galdu. Priekšsādātājs saka, mēs turpināsim darbu, nevaram vairs kavēties. Uh, pēc tam, uzklau, kad esam uzklausījuši komisiju, dosim vārdu nevis referentai Depārnē kundzē, kura jau ir devusies prom, bet ir uh, vārds Korfkungām no zaļo grupas, kurš uh, teiks noslēguma vārdus. Liels paldies priekšsēdētāji! Hey atvainojos Suzanas eh, Annas Depārnē eh, vārdā, eh, kura nespēja atbildēt šobrīd uz jautājumiem. Tātad pateicos visiem deputātiem par izteiktajiem ierosinājumiem. Tie tiks ņemti vērā un Anna turpinās ar jums sadarboties, lai parlaments ieņemtu apņēmīgu nostāju šajā svarīgajā jautājumā. Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, pateicos visiem. Es tikai gribēju uh, atsaukties uz to, ko teica Werners kundze. Nu, uh, šis, tas būtu absolūti nesaprotami, ja gadā, kad sāksim īstenot uh, zaļo kursu, kas tiks pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, nu nedrīkst samazinās dzelzceļa gadu aģentūras finansēm. Jau tā tas bija nepietiekams. Nu, tas ir absolūti nesaprotami. Šī situācija ir absolūti. Uh, Mulsinoša, diemžēl nevarējām uzklausīt Boguslavu Liberatski, un pievērsīsimies tagad nākamajam darba kārtības punktam, kurš, ja nemaldos, ir jaunā Eiropas MVU stratēģija. Un dodu vārdu vispirms Ferēras kungam, kurš ir atzinuma sagatavotājs, viņš pārstāv uh, goe grupu, un pēc tam dosim vārdu anu uh, referentiem. Tātad lūdzu vārds jums, Ferēras kungs. Alors, il n'est pas connecté, donc les ennuis continuent. Žēl, viņš arī nav spējis mums pieslēgties, mums uh, joprojām uh, turpinās sarežģījumi. Tagad Frankovska kungs no ETP grupas, kuram cerams veiksies labāk. Ski, vous avez la parole. Yes, can you hear me? Vai varat mani dzirdēt? Jā, mēs jūs dzirdam. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vispirms vēlējos sirsnīgi pateikties Ferēras kungām par sagatavoto atzinumu attiecībā uz jauno Eiropas MVU stratēģiju. Bija laba sadarbība starp visām politiskām grupām, pateicamies arī sekretariātam un tā. Tā rezultātā esam spējuši vienoties par kompromisiem Mēs zinām, ka MVU ir Eiropas ekonomikas virzītājs spēks. Ir 20 5 miljoni uzņēmumu, kas nodrošina 66% darba vietu un nodarbina 100 miljoni cilvēku. Un tas nodrošina 10% eh, no Eiropas IKP. Un uh, ir eh, paredzēta atsevišķa budžeta pozīcija daudzgadu finanšu schēmā Un ir uh, ļoti svarīgi šie MVU, un tādēļ mums, kā likumdevējiem, jāveido Eiropas Savienības MVU politika, lai uh, veidotu labvēlīgu uzņēmdarbības vidi, mazinātu bu, eh, birokrātiskos un citus šķēršļus, lai šie uzņēmumi varētu darboties pilnībā integrētā vienotajā tirgu. MVU ir svarīgas arī, lai nodrošinātu mūsu konkurētspēju, labklājību un konkurētspēju un eh, veicinātu darba vietu radīšanu Eiropā. Tā kā digitālā transformācija ir viens no lielākiem izaicinājumiem un iespējām, ar ko saskars MVU Eiropā šodien, tādēļ ir atbilstoši jāatspoguļo šo eh, MVU intereses mūsu politiskajā darba kārtībā. Paldies, eh, joprojām eh, referents nav spējis mums pieslēgties Tādēļ došu vārdu Kutajāras kundzei, kur aizstāja uh, Amerika kungu sociāldemokrāta grupā. Paldies MVU uh, un transports ir uh, šis strādājuši neatlaidīgi, lai nodrošinātu preču un medikamentu piegādi visā kontinentā un MVU deva svarīgu ieguldījumu, un tādēļ šī MVU stratēģija ir ļoti svarīga, lai atbalstītu MVU transportu un turismu. Veselības uh, uh, aprūp Eirope un uh, medicīniskie ierobežojumi ietekmē arī uh, šo uzņēmumu darbu. Un viens no veidiem, kā sniegt atbalstu MVU, ir nodrošināt pieju finansējumam vietējā un Eiropas līmenī, tāpat jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, uh, lai MVU varētu labāk piekļūt tirgumu un tajā konkurēt. Tāpat jāuzsver arī MVU novatoriskā loma, uh, veicinot arī uh, digitalizāciju un ir uh, jāveido pārējais process, bet tam jābūt taisnīgam. Tādēļ sociāldemokrāti demokrāti uzskata, ka ir jānodrošina darbinieku kvalifikācija un pārkvalifikācija. Neviens nedrīkst tā e, palikt novārtā. Mā MVU stratēģijai ir jāveido jauni kvalitatīvi e, nodarbinātības veidi, e, noturīgas darba vietas un ir jāspēj kompensēt uh, tās darba vietas, kas ir uh, zaudētas pēdējo sešu mēnešu laikā. Tādēļ jāizstrādā ilgtermiņa stratēģija, kam jāparedz atbilstošs finansējums daudzgad finanšu schēmā, kā to pieprasa parlaments un turisma darba grupa. Tikai tādā situācijā turismas nozare spēs atgūties no krīzes Mēs tāpat esam iesnieguši grozījumu par uh, digitalizācijas dotajām iespējām attiecībā arī uz uh, prasmju ieguvi un arī to, ka uh, sievietēm tas dod iespēju vairāk strādāt transporta nozarē un kļūt arī par uzņēmējām. Vēlos pateikties referentam un Eh, tāpat eh, Ameriku kungam un visiem citiem ēnu referentiem, kas strādā pie šā dosie. Tagad Jose Ramons riņu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģis, izteikšos eh, mūsu referente Kučuka vārdā. Kā to norādīja komisijas priekšsēdētāji savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā, MBU ir mūsu ekonomikas dzinējspēks. Tomēr MBU ir ar mazāku triecienu absorbēšanas kapacitāti, tīpaši ņemot vērā pašreizējo Covid-19 kontekstu. Tīpaši tas skar MBU, kur strādā transporta un turisma eh, sektorā. Tāpēc ir jāpārskata eh, stratēģija EBU e sakrā ņemot vērā Covid ieteikumi. Tas nozīmē samazināt birokrātiju, administratīvo nastu, uz e, atvieglot piekļuvu finansējumam un finansējuma schēmas, lai varētu arī atbalstīt turismu, tai skaitā e, vietējos reģionos. Tāpat ir jānorāda tas, cik svarīgi ir izvērtēt jauno līgumu leģislatīvo darbu sadaļu, kura var negatīvi ietekmēt MVU darbu kā arī to, cik svarīgi ir apmainīties ar vislabākajām praksēm starp dalību valstīm, lai ko, konstatētu, kuri soļi ir ar vispozitīvāko ieteikumu. Un visbeidzot vēlos pateikties referenta par sagatavoto ziņojumu un arī par to, ka vairums riņu grupas priekšlikumi ir ņemt vērā. Paldies, paldies Hosera Manna! un man ziņo, ka mūsu referents ir pieslēdzies. Dodu vārdu Žanam Ferreira, kurš varēs prezentēt tagad savu ziņojumu. J'espère qu'on va pas être beaucoup. Es ceru, ka mēs pārāk ilgi negaidīsim. Šķiet, šķiet. Espero que me consigam ouvir agora. Uh, na verdade. Ceru, ka tagad manu uzstāšanos eh, var dzirdēt. Esmu pieslēdzies jau kādu laiku, bet man uh, neizprotam iemeslu dēļ brīdī, kad man tiek dots vārds, uh, poga spīkni darbojas. Iesākšu ar to, ka vēlos pateikties. Uh, visiem, kur piedalījās debatēs ēnu referentiem, un pār šo mūsu atzinumu runājot vēlos teikt sekojošo. Šī diskusija ir nešaubīgi. Ļoti ietekmēsies no paša šī brīža situācijas. Mazie vidēji uzņēmumi, transporta turisma nozars spēlētāji ir vēl jo vairāk ietekmēti Covid ietvaros ņemot vērā ierobežojums turismam un mobilitātei, ko nosaka lemējas tādas, bet ar savu ziņojumu mēs eh, mēģinām neizlaist no redzes loka struktūrālāku redzējumu, nevēršoties pret konkrēto šī brīža epizodisko situāciju, bet e, tomēr jānorāda, ka šī brīža situācija e, vēl akcentu, e, par, akcentēja tās problēmas, kas izskatās kas bija norādīts. Tāpat jānorāda, kā Covid-19 seku ietvaros nevienlīdzība un atbalsts dalībvalstīm var pasliktināt nevienlīdzības vienotajā tirgū starp uzņēmumiem, starp MBU arī noteiktu nacionālo bēzi. Un tāpēc mēs pasvītrojam, cik būtiski ir dalībvalstīm atbalstīt MBU maksātspēju. Protams, šim atbalstam ir jāparedz darbas eh, vietu paturēšanu. Uh, un arī strādājošo tiesību ievērošana. Tāpat ir būtiski stiprināts atbalsts Eiropas Savienības līmenī, lai mēs neakcentētu jau to nevienlīdzības dimensiju, kur parādās starp uh, attiecībā uz dažādas noteiktas nacionālās bāzes uzņēmumiem. Tāpat runājot par paštiprinātiem pasākumiem atbalstām un arī eh, par eh, kapitalizēšanas pasākumiem un citiem instrumentiem, kuri tiek izmantoti kohēzijas politikas ietvaros. Finansējums ir un paliek uh, kritiskais jautājums, bet tāpat jānorāda, ka vairums MBU ir atkarīgs no banku eh, finansējuma, no banku nozars savam finansējumam, un tāpēc ir svarīgi norādīt uz tām grūtībām, ar kurām saskaras ļoti daudzi mazie un mikro uzņēmumi eh, finansējuma līnijām. Un tāpēc ir jāpiemēro šīs finansējuma līnijas un piekļūst tām reālajiem apstākļiem daudzās dalībvalstīs mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un tālāk vēl viens aspekts, ko mēs mēģinām skatīt atzinumā, ir tas, ka daudz MBU transporta no jomā, vai tas būtu taksometri vai turismu jomā saskaras ar nelegālu eh, konkurenci gan no multinacionāliem uzņēmumiem, gan no digitālajām platformām, un eh, nereti šīs platformas ir radušas iespēju apiet eh, likumiskās pienākumus ar dažādiem pasākumiem, apējot darba likumdošanu, izmantojot dempingu. Uh, ir novedušas pie atsevišķu MVU maksāts nespējas un arī, kas ir izraisījis visai sarežģītu situāciju atalgojuma ziņā. Es domāju, ka tas pat nav jāpasvītro. Mums ir jāmeklē efektīvākas atbalsta formas MVU, ņemot vērā to milzīgo nospiedošo masu, kādu izrāda lielās ekonomiskās grupas un lielie uzņēmumi, un tā ir reālā situācija, ko nedrīkst ignorēt. Un eh, tajā darbā, ko mēs esam veidojuši sarunās ar politiskajām grupām, ar ēnu referentiem, protams, ir saskaņas punkti, kur ir konver notiek konverģence, ir, protams, arī domstarpības Bet es uzskatu, ka mēs esam paveikuši labu darbu. Es vēlreiz gribu pateikties sadarbībai ar ēnu referentiem, un līdz šim brīdim esam par, e, panākuši trīs būtiskus kompromisus. Pirmais bloks attiecas uz stāvokli eh, Covid-19 sakarā, otrais kompromisu bloks skata struktūrālāka eh, rakstura jautājumus par nodarbinātību, teritoriāliem jautājumiem. Eh, Eh, administratīvo eh, noteikumu nast. Un trešais bloks ir jautājumi, kas saistām ar konkurenci, ar kādu saskaras MVU u, u, no lielo uzņēmumu puses. Vai tie domāju, ka šajā pēdējā dimensijā pilnīgi runātājs Eh, priekšsēdētājs lūdz pārtraukt eh, runātāju. Runātājs turpina domāju, ka mums ir iespējams rast pasākumus, ko spētu īstenot politiskās grupas, un es vēlētos aicināt neignorēt problēmas un tās risināt uh, Eh, frontālā un skaidrā veidā. Paldies! Un tagad noslēgumā došu vārdu Kupskungam. Deli kundzes vārdā, kas ir referēto zeļiem. Eh, Paldies, priekšsādātāja Delī kundze, kas ir mūsu ēnu referente, atvainojas, ka nevar piedalīties sanāksmē, bet zaļo grupas vārdā vēlos pateikties Ferēras kungam par labi paveikto darbu. Mūsu grupā vairumā punktu atbalsta atzinumu. Un uh, tiešām uh, turisma un uh, transporta nozarē darbojas daudz MVU, un tieši šo, šīs nozares ir uh, skārusi Covid uh, krīze, un tādēļ ir svarīgi uh, mūsu grupu skatījumā neaizmirst uh, ietekmi uz šīm divām nozarēm vidi un ir jānodrošina finansējums, lai MVU varētu uh, uzlabot uh, savu ietekmu uz vidi un lai respektēti tiktu vides un uh, sociālie uh, standarti. Bet mēs ejam pareizā virzienā un tas ļoti labi. Liels paldies visiem! Paldies, Karfkungs! Un tagad vēl. Uh, vārds tiem deputātiem, kuri vēlas uzstāties, katram viena minūte. Lukaševskas kundze. Jā, paldies. 25 miljoni MVU darbojas Eiropas Savienībā. Lielākā daļa no tiem ir mikro uzņēmumi ar eh, nevairāk kā deviņiem nodarbinātajiem. Un viņi ir atbildīgi par pusi no tirzniecības apjomiem Eiropas Savienībā un ir pamats mūsu ekonomikai. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai komisijas stratēģija ne tikai koncentrētos uz klimata neutralitāti vai digitālo transformāciju, bet arī radītu labākos iespējamos apstākļus maziem vidējiem uzņēmēm Tas nozīmē mazināt birokrātiskos šķēršļus, vienkāršot regulējumu, atvieglot piekļuvi ES finansējumam un cīnīties ar protekcionismu. Jo ir ļoti maz iniciatīvu no komisijas puses, kas ir vērstas uz MVU atbalstu. Un mobilitātes pakts pats par sevi uh, rada vairākus šķēršļus un mazina MVU konkurētspēju. Par labu tiem konkurentiem, kas e, strādā lētāk. Novēlu visiem maziem vidējiem uzņēmumiem Eiropā, lai mūsu pieņemtie uh, pasākumi birokrātijas mazināšanai palīdzētu atrisināt viņu problēmas, lai viņi varētu attīstīties. Kā eh, Madame Bilbao Garni. Paldies. Tagad nākamā runātāja. Sí, buenos días, muchas. Esiet sveicināti, paldies. Mēs runājam par strateģisko plānu atbalstam Eiropas MBU, jo visi piekritēsim, ka tas ir mugurkauls mūsu ekonomikai. Uh, Mūsu grozījumu e, koncentrējas uz trim aspektiem. Pirmkārt, zināšanas un sasaiste starp izglītību un MBU, lai stiprinātu izglītību, tīpaši profesionālo, ņemot vērā darba tirgus vajadzības un arī konkurētspēju un līdztiesību, lai um, tiktu galā ar stikla griestiem sievietēm. Uh, Otrkārt, pārvaldība. Eiropas plāns MBU un reģionālajām attīstības aģentūram nedarbosies. Inteliģentā specializācija pieprasa eh, intensīvāku sadarbību, un savukārt reģionos nereti pietrūkst eh, to Eh, tās pieejas, kā eh, par nacionālas interesi jautājumiem, kāda ir ministrijas. Un visbeidzot, par trešo sadaļu. Eh, MBU, piemēram, Basku zemē, Spānijā, mēs zinām, ka iniciatīvas, kas piesaist nodarbinātību teritorijai, palīdz daudz vieglāk pārvarēt krīzi. Paldies! Paldies! Īsas kun, un tagad es dodu vārdu komisijai Drāngels kundzei. Trīs minūtes jūs rīcībā. Notre heure de vote. Um, thank you, Mr. President. Paldies priekšsarētāji. Paldies referentam par paveikto darbu. Paldies, ka devāt man vārdu. Es domāju, ka esam vienisprāts par to, cik svarīgi MVU ir Eiropas ekonomikai Tie veido 99% no visiem uzņēmumiem un nodrošina divas trešdaļas nodarbinātības, jeb darba vietu. Esam arī viensprāts, ka Covid-19 krīze vismagāko iespēju atstāja tieši uz MVU, it īpaši turisma un transporta jomā. Vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienība jau ļoti daudz ko ir darījusi no krīzes sākuma punkta, lai sniegtu atbalstu MVU. Uh, Piemēram, ir izveidot aizdevumu garantijas mehānisms, lai sniegtu kapitālu MVU. Ir uzsākt arī riska dalīšanas e, mehānismu darbība, lai piesaistītu riska kapitālu finansējumu un palīdzētu uzņēmēm, kas vēlas e, augt strauji un sniedz tiem nepieciešamo finansējumu, kā arī sniedz atbalstu caur Enterprise Europe Network vai SME Envoy Network tīkliem. Tagad, kad esam pārgājuši no īstermiņa reakcijas uz vidējo un ilgtermiņa atvesļošanos, e, e, MVU stratēģija, kur pieņēmām 10. martā, ir ļoti svarīga. Tā risina MVU vajadzību jautājumu uh, kuru atkal uzsvēra kā ļoti svarīgu jautājumu atvesļošanas procesā. To darīja komisijas priekšsēdētājs savā nesenā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā, jeb stāvokli Eiropas Savienībā. Stratēģija ir svarīga krīzes situācijā. Tajā ir minēti šķēršļi, ar kuriem saskarās MBU, piemēram, birokrātija, šķēršļi ienākšanai tirgū, problēmas ar finansējumu Eh, pieejamību un stratēģijām minētās pro problēmas un jautājumi bija aktuāli arī pirms Covid-19 krīzes, bet to svarīgums krīzē ir vēl jo vairāk izkristalizējies. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs turpinam darboties kā līdz šim. Stratēģija nodrošina elastīgumu, spēju pielāgoties jaunai realitātei. Uh, esam varējuši virzīt uz priekšu vairākas darbības, aktivitātes un piešķirt eh, tādu Covid-19 dimensiju. Daudziem pasākumiem jau ir uzsākta īstenošana. Vēlos pieminēt divus piemērus. Pirmais - efektivitātes uzlabošana, no, vē, novēlot maksājumu direktīvai, lai uzlabotu MVU likviditāti. Komisija ir izveidojusi uzraudzības un kontroles mehānismus, kavētu maksājumu observatoriju, piemēram, lai e, konstatētu šādu praksi. Un vidējā termiņā tas ir vērsts uz e, visiem mazajiem vidējiem uzņēmējiem, bet e, īpašu uzmanību vēlamies pievērst, piemēram, turisma nozarei, kur krīzes kā arī īpaši smagi. Tālāk. Komisija ir izveidojusi arī digitālu brīvprātīgo programmu, izveidojot platformu, kur digitālie eksperti var dalīties ar savām zināšanām ar MVU darbiniekiem. Tas sākās ar izmēģinājumu projektu, kur vairāki lieli uzņēmumi paziņoja, ka ir gatavi piedalīties šāda veida schēmā un palīdzēt dalīties ar sevu ekspertu kompetenci ar maziem vidējiem uzņēmējiem. Tas varētu būt īpaši svarīgs, e, cita starpā arī turisma nozarē, kas ļautu MVU labāk izmantot digitālās iespējas, piemēram, platformas. Kopumā runājot, kaut arī MVU stratēģija ir visaptveroša stratēģija, kas nav vērsta uz atsevišķiem e, sektoriem un nozarēm, tad tomēr ir vairākas aktivitātes. Priekšsēdētājs aicina beigt e, savu uzstāšanos. Jūs esat pārsniegusi savu laiku. Jā, eh, pavisam īsi noslēgumā par finansējumu. Ir ļoti svarīgi, lai atvesrošanās pakete un MVU stratēģija būtu savstarpēji saistītas, lai dalību valstis ņemtu vērā MVU situāciju savos nacionālajos plānos. Paldies, Negels kundze, un dod atkal vārdu Žanam Freira, ja viņš ir kopā ar mums, lai viņš varētu teikt E, gala vārdu. Vai Žons Ferreira ir, ir pieslēdzies? Vārds jums. Zidien. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlos pateikties runātājiem par viņu sniegumu, par viņu sacīto, kas, es domāju, stiprina un akcentē un pasvītro tās bažas, kuras jau bija iekļautas gan sākotnējā atzinuma versijā, gan arī kompromisos, pie kuriem mēs e, esam e, jau strādājuši, un arī ceru, ka mums izdosies ar ēnu referents sadarbību punktos, kuros vēl pastāv domstarpības, nonākt pie tādiem formulējumiem, kas būtu maksimāli konsensuāli. Es redzu, ka šeit ir kopīga pieeja eh, paustajām bažām, bet ir eh, formulējumi, kuri eh, izvairās no atsevišķām problēmām, piemēram, E, sākotnējā intervencē. E, un līdz ar to e, šo darbu pie teksta mēs turpināsim un domāju, ka mums izdosies veiksmīgi pabeigt pie tā darba. Paldies deputātam Žāv Ferreira. Un ar to mēs esam pabeiguši skatīt uh, ziņojumus, pie kuriem šobrīd ir darbs, un tagad pāriesim pie kaldziņiem par diviem atzinumu projektiem. Vispirms nosaucu eh, attālināta balsojuma rezultātus par vakardienu par kompromisiem un grozījumiem iesākumā. Tas ir Marinesku ziņojums par Eh, budžeta procedūru 21. gadam, visi kompromisi pieņemti, eh, un sekojoši grozījumi ir pieņemti. Nu, 2, 11, 20, 23, 31, 34, 35, 38 un 45. Tālāk. Berensen ziņojums par investīju programmu. Visi kompromisi ir pieņemti un arī sekojoši grozījumi. Numur 20, 27 un 57. E, jā, konstatē arī, ka korums ir sasniegts, un līdz ar to es paziņoju par atklātu galējo balsojumu. Jūsu rīcībā ir laiks līdz pulksten 12. 15. saskaņā ar tiem pašiem eh, nosacījumiem, tādi paši kā grozījumiem, nosūtīt jūsu validētos un parakstītos balsojumu bija ziņojums. Balsojuma rezultāts tiks jums paziņot un publicēts tran tīmekļa vietnē. Citu punktu darba kārtībā šodien nav nākošā sanāksme ir paredzēta 12. oktobrī un 12 es paziņoju šo mūsu transporta komitejas sēdi eh, kā par slēgtu visiem jauku atlikušo dienu un sargājiet sevi.